pan przewodniczący! wznawiam posiedzenie witam panie i panów godājamie kolēģi sanāksmi atsākam priecājos visus šeit redzēt priecājos šeit redzēt arī komisāru kungu vakardienas sanāksmes protokols un vakar apstiprinātie dokumenti ir pieejami vai jums ir kādi komentāri par vakardienas sanāksmes protokolu ja ne Tad tādā gadījumā attiecīgais protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. No padomas esmu saņēmis arī pirmā lasījuma nostāju par direktīvu attiecībā uz tīk.